Guten Tag, liebe Kolleginnen un Kollegen. Labrīt, kolēģi un kolēģis. Šodien visi vēl nav klāti, bet koordinātori gan, un tas nozīmē, ka varam sākt darbu. Es pašlaik vadīšu sanāksmi, līdz būs ieradies kāds no vicepriekšsēdētājiem. Vai jūs visi piekrītat darba kārtībai? Man ir neliels komentārs. 12. punkts ir atcelts līdz nākamajai reizei. Ceru, neviens neiebilst. Labi. Un tad vēl kāds paziņojums. Šī sanāksme, kā jau parasti, tiek pārraidīta, un es ceru, ka mūs arī klausīsies kāds. Jūs visi saņēmāt paziņojumu par delegāciju uz Grieķiju 26. 27. augusts. Jūs saņemat šo dokumentu, šo paziņojumu angliski, bet, protams, šis ziņojums ir pieejams arī franču un angļu valodā. Franču, angļu un vācu valodā kopā. Jūs saņēmāt arī 5. septembra sanāksmes protokolu, un ja nav nekādu iebildumu, tad sēdes beigās to uzskatīsim par pieņemtu. Un tagad uzklausīsim mūsu ciemiņu, komisārs Nevens Mimiča. Sveicu jūs un dodu jums uzreiz vārdu. Well, it's a really valuable occasion today Šodien ir īpašs notikums, es to ļoti augstu vērtēju, ka man ir šī iespēja apmainīties ar jums viedokļiem un uh, atskatīties uz to, kas ir noticis pa šiem trīs mēnešiem, kopš esmu pārņēmis komisijā atbildību pār patērētāju politikas portfeli. Es esmu pārliecināts, ka esam ceļā uz to, lai varētu nonākt pie labas patērētāju darba kārtības programmas. Uh, Un e, šajā kontekstā es arī izviru savas prioritātes. Pirmā prioritāšu joma ir pabeigt, pabeigt darbu pie nepabeigtajiem uh, likumdošanas failiem par e, medicīnas ierīcēm, produktu nekaitīgumu un uh, maksāšanas kontiem. Un uh, manas ambīcijas, uh, eh, manas ambīcijas sniedz tik tālu, ka mēs vēlētos kopā ar uh, līdz uh, likumdevējiem pieņemt uh, šos tiesību aktus šī mandāta laikā. Uh, vispārējās regulas par uh, produktu nekaitīgumu un tirgus uzraudzību ir uh, viens no galvenajiem aktiem, kas mums ir jāizskata. Esmu pateicīgs, ka parlaments un padomas prezidentūras ir piešķīrušas lielu prioritāti un pavirzījušās priekšu eh, sarunās. Man īpaša pateicība referentēm. Šaldermos un Pietikānens kundzēm. Es ceru, ka mēs drīz uh, radīsim arī risinājumu jautājumam par izcelsmes valsti. Uh, Es ceru uz jūsu atbalstu attiecībā uz eh, strauju informācijas apmaiņas sistēmu Eiropas Savienībā. Rapeks efektivitāti nedrīkst, eh, tai nedrīkst kaitēt un tam ir jābūt eh, drošām pamatām plašai informācijas apmaiņai. Kas attiecas uz diviem priekšlikumiem par medicīnas ierīcēm, mūsu kopējais mērķis ir nodrošināt vislielāko pacientu drošības līmeni un uzlabot iekšējā tirgus funkcionēšanu, lai šīs Eiropas uh, rūpniecības sektoru saglabāt savu konkurētspēju. Es vēlētos jums pateikties par jūsu intensīvo darbu, īpaši vēlos pateikties Norai Bērē, kas ir referente. Darbs pie uh, maksājumu kontu direktīvas arī ir jāvirz uz priekšu pietiekoši ātri. Uh, aptuveni 58 miljoni Eiropas patērētājiem, uh, kas ir vecāki par 15 gadiem, tiem joprojām nav pastāvīga banku konta. Cilvēki pārāk daudz maksā par banku pakalpojumiem, un viņiem ir ļoti grūti saprast, uh, par ko un eh, kādi maksājumi tiek atskaitīti par banku pakalpojumiem un rodas liels grūtības nomainīt vienu banku pret otru. Vēlos pateikties arī Gebhārds kundzei par eh, darbu pie ziņojuma projekta un par to, ka viņa ir piekritusi pātrinātam darba grafikam pie šī faila. Tālāk runāšu par otro prioritāšu jomu, lai nodrošinātu efektīvu pieņemto likumdošanas aktu ieviešanu un īstenošanu. Esmu apņēmības pilns ieviest uh, likumdošanu par alternatīvo un uh, online strīdu uh, izšķiršanas uh, likumdošanu. Nākošajā gadā mēs uh, izdosim vadlīnijas par AR, ADR direktīvas transponēšanu un paralēli uh, izstrādājot ODR platformu, lai varētu radīt labi funkcionējošu un lietotājiem draudzīgu rīku līdz 2016. gadam. Es spēru arī soļus, lai eh, proaktīvi varētu virzīt uz priekšu uh, kolektīvo sūdzību izšķiršanas eh, mehānisma uh, rekomendācijas lai arī e, šī ir neobligāta vai nesaistoša likumdošana, mēs tomēr cenšamies kopā ar dalību valstīm izveidot, iedibināt kopīgus e, principus. Un šis process sākas nākušajā nedēļā ar konferenci, ko organizēs Lietuvas prezidentūra Viļņā. Es esmu apņēmības pilns arī koncentrēties uz tālāku esošās patērētā likumdošanas stiprināšanu, īpaši tad, kad ir runa par negodīgas komercprakses izskaušanu un uh, pilnas, uh, patē, pilnu patērētāju tiesību respektēšanas. Vairums svarīgu rīku jau tagad tiek izmantoti un, protams, tie tiks attīstīti arī tālāk. Uh, tas ietver sevi arī uh, tīmekļa vietnes vīps, uh, kopējās eh, pieejas koordināciju eh, tajos jautājumos, kas skar patērētājs daudzās dalību valstīs, kā arī tieši kontakti ar nozarēm, lai panāktu strauju uzlabojumu caur brīvprātīgu sadarbību. Taču es vēlos vēl tālāk virzīt īstenošanu kopā ar tiesību aktu ieviešanas iestādēm dalībvalstīs, es vēlos tālāk iz, um, um, izpētīt, kādā veidā mēs īstenošanas darbības varam padarīt efektīvāks. Vēlētos sniegt jums vienu piemēru. Patērētāji ļoti bieži paļaujas uz citu uh, sniegtiem pārskatiem, piemēriem, piemēram, viesnīcu jomā. Mēs taču, tomēr mēs ļoti labi zinām, ka šādi pārskati ļoti bieži ir maldinoši vai arī viltoti. Uh, izvērtējumi uh, sasniedz pat 30%, taču efektīvi uh, veikt īstenošanu ir grūti. Darbs šādās jomās varētu nekt, nest konkrētu labumu patērētājiem un sniegt atbildes uz jautājumiem tajā, eh, cik tālu mūsdienu tiesiskais ietvars ir piemērots, lai efektīvi varētu uh, īstenot patērētājas atzības likumdošanu. Uh, Eh, tas viss tiks iekļauts eh, nākošā gada ziņojumā par eh, patērētāju tiesību sadarbības regulas īstenošanu. Sagatavojot šo ziņojumu, es drīz nākšu klajā ar publisko konsultāciju procesu. Tas būs patiešām tāds atvērts pārskata process Mm, kura laikā es paļaujos to, ka visas interesētās puses palīdzēs radīt mums eh, labākos risinājumus eh, sistēmai ilgtermiņā. Es ļoti lielā mērā paļaujos uz parlamentu ieguldījumu šajā procesā un būšu ļoti laimīgs eh, organizēt labi mērķētas diskusijas ar jūsu komiteju, jūs tā vēlties priekšstādātāji cienījumie deputāti. Un pēdējā prioritāte ir nodemonstrēt, ka mūsu politika dod kaut kādu taustāmu labumu patērētājiem eh, tajās jomās, dažādās jomās, kas eh, ir saistīts ar vīdi, telekomunikācijām un e-komerciju. Ciešā sadarbībā ar eh, komisāru Oettingeru es prezentēšu nākošajā pilsoņu enerģijas formā ziņojumu par to, kādā veidā padarīt eh, rēķinus par patērēto enerģiju caurskatāmākus un kā patērētāji var labāk pārvaldīt enerģijas patēriņus. Es aplūkošu arī labākās prakses dažādās dalību valstīs, eh, arī attiecībā uz eh, kolektīviem enerģijas patēriņu pasākumiem. Dažas ļoti ierosinošas iniciatīvas jau ir parādījušās vairākās dalību valstīs, un es vēlētos mm, izplatīt šo pieredzi arī citu dalību valstu vidū. Galvenais, lai viss būtu balstīts uz pierādījumiem. Tiek veikti mērtiecīgi pētījumi par to, kā darbojas elektroenerģijas tirgi patērētājiem. Tālāk arī pārskats par salīdzināšanas rīkiem un eh, cik eh, ļoti maldinoši mēdz eh, būt dažādi ar vidi saist, dažādas ar vidi saistītas prakses, mārketinga tehnikas, kas tiek vērstas pret bērniem un tam līdzīgi. Cienējamie deputāti, mums tiešām ir jāpaveic daudz kopīga darba, un es paļaujos uz jūsu atbalstu un iesaistīšanos. Lielas paldies! Jā, vielen dank. Liels paldies, komisāra kungs. Paldies uh, par šo pārskatu par darbiem, kas ir plānoti līdz nākamā gada maijam. Tagad sāksim diskusiju. Vispirms izteiksies koordinātori Švāba kungs, pēc tam Gebhards kundze. Paldies priekšsādātāji! Godatie kolēģi, komisāra kungs, protams, mums ir liels prieks, ka jūs tagad pēc vasaras pārtraukuma uzreiz ieradāties pie mums, lai pastāstītu mums, kā jūs plānojat strādāt tālāk un pilnveidot iekšējo tirgu. Kā jūs plānojat iesaistīt patērētāju aizsardzību iekšējā tirgus likumdošanā? Es gribētu zināt, kā jūs redzat šos turpmākos darbus? Jūs esat atbildīgs par patērētāju aizsardzību, un kā jūs plānojat strādāt kopā ar citiem komisāriem? Kā jūs saskaņojat savu darbu? Ir vairāki dosie, kurus mēs skatām arī šeit, mūsu komitejā. Piemēram, jūs pieminējāt uh, medicīnas, uh, eh, izstrād, medicīnisko izstrādājumu uh, direktīvu un arī citi. Uh, Vai jūs domājat, kā parlaments sasniedza e, jau pareizo līdzsvaru starp e, vides aspektiem un pacientu interesi attiecībā uz medicīnisko aprīkojumu? Tas ir viens aspekts, un otrais aspekts ir MVU intereses, jo, protams, pacientu aizsardzība ir ļoti svarīga, un pacientiem bieži vien ir negatīva pieredze ar medicīniskajām ierīcēm, bet ir um, nepieciešamas inovācijas, jo tās um, pozitīvi ietekmē uh, pacientu veselību. Un jūs pieminējāt arī uh, tiesību aktu īstenošanu un piemērošanu dalību valstīs. Ļoti svarīgi par to runāt. Mēs uh, tūlīt balsosim uh, par um, Uh, vispārējās uh, drošības direktīvu, un tur, piemēram, uh, vajadzētu paskatot, paskatīties, kā kopā ar Tajāni kungu jūs varat sagatavot ietekmes izvērtējumu par GPS direktīvu, lai saņemtu plašāko informāciju par šo priekšlikumu, jo šī informācija ir nepieciešama, lai saņemtu vairākumu balsojumā. Paldies! Es pieminēšu arī MVU Uh, vēl ja, šeit jāņem vērā. Gebhards kundze, paldies priekšstādātāji, paldies Mimicas kungam par informācijām, kas šodien izskanēja. Es domāju, ir diezgan skaidrs. Ir redzams, ka beidzot mums ir komisārs, kas nodarbojas tieši ar patērētāju tiesībām. Tas ir ļoti svarīgi. Uh, komisijā beidzot patērētājiem tiek pievērsta lielāka uzmanība. Es apņēmos strādāt uh, ļoti ātri uh, pie uh, maksājumu kontu priekšlikuma, jo mums vēl šajā likumdošanas periodā jāpieņem lēmums. Daudzi no mūsu pilsoņiem nevar saņemt piekļuvi Uh, maksājumu kontiem. Ne jau tāpēc, ka viņi to negrib, bet viņi nevar to panākt, un tas nav pieņēmams mūsdienās. Gandrīz nav iespējams iedomāties dzīvi bez bankas konta, ar kuru varētu veikt naudas pārskaitījumus vai maksājumus. Būtu ļoti svarīgi parūpēties par to, lai pamatkonti, norēķinu konti būtu vai nu bezmaksas, vai nu ar minimālām nodevām, ar simboliskām nodevām. Esmu nedaudz vīlusies par to, ko jūs teicāt par kolektīvajām sūdzībām. Mēs nu jau vairākus gadus diskutējām ar Eiropas komisiju un gadiem mums sola pētījumus, uh, kas tiks veikti un pārbaudīti un vēlreiz pārbaudīti, un tagad jūs pateicāt, ka jūs vēlreiz to visu pārbaudīsiet. Bet kaut kad komisijai būtu arī jārīkojas. Vai nu tad jūs teiktu, ka komisija to nevēlas, tas būs ļoti skaidri un parlamentam būs jālemj, kā rīkoties. Vai nu komisija vēlas to panākt, un tad lūdzu iesniedziet beidzot kādu priekšlikumu. Bet nu tiešām ir pagājuši vairāki gadi, ka mums tiek solīts kāds pētījums un kāds priekšlikums, bet tā joprojām vēl nav. Tā kā es tiešām uzskatu, ka jums vajadzētu šeit rīkoties aktīvāk. Es saprotu, ka komisijā, komisāru kolēģijā ne visiem ir uh, vienādi uzskati parlamentā ir tāpat, bet ļoti svarīgi būtu beidzot tikt skaidrībā, ko mēs varam panākt mūsu pilsoņu labā. Un trešais aspekts ir izcelsmes valsts princips, made in princips. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un mums jāatrod laba atbildu šo jautājumu. Daudzi no mūsu pilsoņiem gribētu zināt, kur īsti ir saražots tas produkts, ko viņi pērk, un kādi bija ražošanas nosacījumi, kādi bija apstākļi. Ne visi varbūt grib to zināt, bet daudziem šī informācija būtu svarīga. Un mums ir vajadzīga tāda norāde, kas tiešām būtu reāla. Es tagad to teikšu tā saspīlēti. Piemēram, ja kreklu šuj kaut kur, un Vācijā piešuj tikai uh, pogas, un tad tiek norādīts, ka šīs kreklas esot saražots Vācijā. Tas, uh, tas ir viltots norādījums, un to mēs nedrīkstam pieļaut. Ļoti svarīgi būtu uh, Eh, šādas norādes panākt, ja nesagādātu pārāk lielas problēmas arī MVU, tas nebūtu pārāk apgrūtinoši, bet patērētājiem tas nozīmētu labu informāciju par produkta izcelsmi. Liels paldies! Pirms nodošu te vadības grožas koferāti kungam, gribu uzdot pati divus jautājumus komisāra kungam. Mēs labi saprotam, ka jums sākumā jāpabeidz darbs pie trīs direktīvām, kas pašlaik tiek skatītas. Tas jāizdara vēl pirms vēlēšanām. To mēs visi labi izprotam. Un tas ir arī pilnīgi pareizi. Labi, ka nākamajā gadā jūs īpašu uzsvaru vēlaties eh, pieve, likt uz īstenošanu bet ir divi aspekti, kas sagādā man bažas. Pirmkārt, kolektīvās sūdzības, kas jau tika pieminētas. Man ir iespējas pēc jūsu teiktā, ka komisijā jūs nevarējāt gūt pietiekošu atbalstu un ka tagad jūs tā teikt, aplinkiem caur dalību valstīm cenšaties šo jautājumu atrisināt. Jūs pieminējāt konferenci Viļņā, un tas izskanēja tā, it kā jūs censtos te gūt dalību valstu atbalstu. Tas ir saprātīgi, jā, bet mūsu pieredze ir tāda, ka dalību valstis var visu bloķēt vēl stiprāk nekā komisija. Un tā kā tuvojas tagad vēlēšanas, un arī dalību valstīs, eh, vairākās dalību valstīs mainīsies valdība. Es domāju, ka vajadzētu taču uzticēties tam, ka parlaments, mana politiskā grupa un citas politiskās grupas arī dzan vēlas iet uz priekšu Eiropas komisijai. Protams, eh, ir tagad šī ideja par trešo ceļu, ne status quo, kas pašlaik ir, bet arī um, jūs nevēlaties arī šo Amerikas ceļu. Tā kā mēs uh, gribētu šo skaidro priekšstatu. Un nākamais komentārs - caurskatāmās enerģijas cenas. Es domāju, ka nākotnē tiešām enerģijas cenas varētu kļūt par problēmu Eiropā. Un mums ir jāpanāk pilnīga caurskatāmība ir vairāki tiesu nolēmumi dalībvalstu līmenī un arī Eiropas līmenī, kas to pašu pieprasa, un būtu tik tiešām labi, ja jūs varētu vēl pirms Eiropas vēlēšanām šo priekšlikumu dabūt cauri. Ja jūs varētu pierādīt arī saviem kolēģiem, ka tas ir jautājums, kas ir svarīgs visiem pilsoņiem, un Eiropas Savienībai te būtu jārīkojas. Uh, Tagad um, es uh, uzklausīšu jūsu atbildes no savas vietas, un kolēģis vadīs sanāksmi tālāk. Thank you very much for expressing. Paldies eh, par to, ka izrādījāt patiešām patiesu interesi un ieinteresētību. Eh. Es gribētu teikt, eh, ka šī komiteja vienmēr ir parādījusi lielu interesētību visos jautājumos, kas ir saistīti ar patērētāju tiesībām. Un tādēļ viedokļa apmaiņa par patērētāju aizsardzību un patērētāju politiku šeit, IMCO komitejas ietvaros, uh, vienmēr ir bijis tāds eh, gadījums, kas noteikti palīdzē, palīdz efektivitātes palielināšanai un pasvītro, cik svarīgi ir šī politika. Pašā mandāta sākumā, pat eh, pirms tā uzklausīšanas laikā, esmu centies norādīt, ka patērētāja politika politika ir horizontāla politika. Tā ir politika, kas skar daudzas jomas, un es gribētu teikt, ka tā ir saistīta ar vismaz deviņiem, desmit citiem komisāriem un citām ēs politikas jomām. Un mans mērķis ir aizsargāt patērētāju intereses eh, un iekļaut uh, patērētāju tiesību jautājumus uh, citos politikas jomās un nosēdināt patērētāju stūrētāju vietā kopējā tirgus attīstībā. Uh, varu apstiprināt, ka kopš strādāju komisijā mana pieredze sadarbībā ar citiem komisāriem, kā arī sadarbība ar citiem komisāriem un cenšoties panākt, lai eh, patērēta aizsardzības politika tiktu atspoguļot visās citās politikās, šī pieredze ir bijusi ļoti pozitīva. Eh, piemēram, eh, komisijas vice priekšsēdētāja Krūskundze. Viņa ir daudz palīdzējusi formulējot kop vienoto telekomunikācijas pakotni. Un es ļoti ceru, uh, ka tā tiešām dos taustāmu labumu patērētājiem e, interneta jomā, e, telekomunikāciju jomā. Tas pats attiecas arī uz e, sadarbību ar komisāru Barņē un ar pakalpojumu sektoru, īpašu banku sektoru un banku kontu direktīvu arī industriālā politika un sadarbība ar vicepriekšsādātāju Tajāni kungu. Es varbūt neesmu tik pārliecināts, ka viss, par ko es, viss, ko es minēju, jau ir lieli panākumi. Tā ne, īsti nav, taču eh, ir atvērtas durvis Eiropas semestrim. Uh, lai tas varētu ietekmēt fiskālo un makroekonomisko uh, ietvaru un panākt to, lai mēs nāktu klajā ar konkrētākām rekomendācijām, kas uh, reālāk varētu ietekmēt patērētājus un viņu intereses, kā arī ekonomikas politikas un atvesaļošanas politikas sociālo dimensiju. Arī tas viss izriet no patērētāju politika, patērētāja aizsardzības politikas. Un šīs trīs lielās uh, tiesību aktu pakotnes, kas tiek skatītas parlamentā, ir nonākušas izšķirošajā fāzē. Un pavisam drīz jau tās tiks pieņemtas gan parlamentā, gan padomē. Runājot par medzīnas ierīču, uh, ierīcēm, par šī tipa produktiem. Es tiešām vēlētos, lai padome sekotu parlamenta eh, tam tempam un neinteresētībai, ar kādu parlaments strādā pie šiem jautājumiem. Es tiešām ceru, ka drīz jūs nāksiet klāj ar mandātu trialogam un ceru, ka padome un dalību valstis eh, sekos jūsu uh, iemītējai takai, un līdz decembrim un nevēlākā janvār, janvārī mēs varēsim uzsākt uh, trialogu par medicīnas ierīcēm, eh, par medicīnas ierīču pakotni. Runājot par vispārējo produktu nekaitīgumu, es arī saprotu, ka ja runājam par eh, izcelsmes valsts marķējumu, tas joprojām ir nu, tāds eh, neatrisināts jautājums, neatrisināt problēmu šajā pakotnē. Un es gribu uzsvērt, ka komisijas priekšlikums joprojām ir spēkā, tas balstās uz starptautiski atzītiem kritērijiem, lai noteiktu izcelsmes eh, dalību valsti piemēram, saskaņā ar muitas kodeksa regulu. Kopš pēdējiem grozījumiem, kas tika izdarīti šajā regulā mēs gaidām parlamenta balsojumu un nostāju par šiem priekšlikumiem. Protams, ka mēs gaidām arī, arī uz dalību valsts priekšlikumiem. Šķiet, ka viedokļi šeit dalās par šo priekšlikumu un komisija tiešām vēlētos darīt no savas puses viss, kas ir mūsu spēkos, lai rastu risinājumu šai te izcelsmes valsts uh, problēmai un lai virzītu uz priekšo regulu mūsu mērķis saglabāt izcelsmes marķējumu, jo tas ir papildus rīks, kas ļauj nodrošināt produktu drošību, produktu nekaidīgumu, izsekojamību, ļauj cīnīties pret bīstamiem produktiem, kas var ienākt tirgu Eiropā. Tālāk, kolektīvās sūdzības. Arī šie, šis jautājums izskanēja vairāk kārt jūsu komentāros, un arī komen, koordinātori to minēja. Jā, tas tiešām ir sen neatrisināts jautājums, kas diemžēl nav sagaidījis attiecīgu e, rīcību no likumdevēja puses, un tas nav rezultējies ar saistošu tiesību aktu pieņemšanu. E, un vairums šīs komitejas locekļi, protams, vēlētos tādus redzēt, taču jāsaka komisija saglabā ļoti e, tādas realistiskas pozīcijas. Mēs būtībā gājām tik tālu, cik tālu mēs uzskatījām par iespējumu iet šajā brīdī, jo pat e, līdz tādam līmenim, kā esam nonākuši, tātad e, līdz rekomendāciju sniegšanai, nebija viegli nonākt. Uh, respektīvi izstrādājot rekomendāciju par uh, kolektīvo sūdzību jautājumu noregulēšanu savos tiesību aktos. Šī ir tā pieeja, uh, šī te uh, pieeja uh, dažās tās dalībvalstīs ir atšķirīga, un mēs vēlētos saglabāt rekomendācijas kā pietiekami iedarbīgu instrumentu. Komisijai jāturpina strādāt ar dalību valstīm, lai panāktu, ka šīs rekomendācijas tiek īstenotas uh, tik daudzās dalību valstīs, cik uh, vien iespējams. Un šeit varbūt es vēlētu vēl pieminēt arī enerģijas, elektroenerģijas mm, cenas un kā kolektīvās eh, darbības varētu palīdzēt problēmu risināšanā. Mm, nu, konkurence un liberalizācija ir svarīgas lietas. Tas varētu nodrošināt eh, zemākas gāzes un elektroenerģijas cenas, un ko komisija vēlētos. Komisija šobrīd vēlētos izstrādāt tālāk vispārīgas rekomendācijas un ieteikums par to, kādā veidā ir jāveido elektroenerģijas rēķini, lai tie būtu caurskatāmāki un labāk saprotami patērētājiem. Tā ir viena no mm, rīcības jomām. Otra joma - pasākumi, kas ļautu taupīt enerģiju. Tas protams, ir saistīts vispirms ar skaidru, eh, skaidriem rēķiniem, saprotamiem rēķiniem. Eh, tālāk eh, piegādātāju maiņa. Tas ir vēl viens ceļš. Dažās valstīs ir izstrādāta šāda kolektīva piegādātāja maiņas iespēja un jāskatās, kā šo praksi varētu tālāk popularizēt starp dalību valstīm. Grazie, signor komisārio. E... Paldies, komisāri. Senālovs kundze grib izteikties, un, un pirms došu jums vārdu, es gribētu zināt, vai vēl ir citi runātāji. Rakoļiamo tutte le richieste. Mēs pierakstām visus, kas vēlas izteikties, un pēc tam komisārs atbildēs šiem runātājiem. Senalovs kundze, lūdzu, paldies. Eh, eh, priekšsēdētāji, un es at, eh, vainojos visiem tiem, kuri uzteicās pirms manis un izteiksies pēc manis un par kavēšanos, jo man bija jābūt uzbalsam citā komitejā, komisāra. Mēs tikāmies pagājušā nedēļā, kad tika parlamentā rādīta Čehu filma. Un jāsaka, mums ir grūtības ar pašreizējās likumdošanas jau esošās iespiešanu, un pat piecus gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā situācija nav pārāk mainīsies. Tādējādi es apsveicu konsultēšanos ar sabiedrību eh, patērētāju aizsardzības sakarā. Un 13. gada martā komisija ziņoja, ka tā koncentrēsies vairāk uz sadarbību starp uzraudzības struktūrām, jo, kā mēs varējām redzēt, pagājušajā nedēļā tiek radītas aizvien jaunas lietas, uzņēmumi ir inovatīvi un bieži vien tie sāka vienā dalībvalstī, tas tiek aizliegts, aizliegts un darbības tiek pārceltas uz citu dalībvalsti vai tālāk uz austrumiem un varbūt apmaiņa ar labu praksi būtu mums noderīga. Bet mans jautājums attiecas uz apzināšanās kampaņu kāda tika izziņot šogad. Šis ir Eiropas pilsoņu gads. Bet es neesmu pamanījusi nekādas nozīmīgas aktivitātes šajā sakarā, un tāpēc gribu jautāt, kādas darbības vai kādas aktivitātes tiks uzsāktas no komisijas puses šais kampaņas ietvaros. Un mans pēdējais jautājums attiecas uz patērētāju aizsardzību. Un negodīgajām praksēm, kad kompānijas organizē plašas prezentācijas, mēģinot piešmaukt patērētājs un ļoti bieži pārceļ šīs aktivitātes uz citām valstīm. Vai jūs varētu piedāvāt kādas aktivitātes šo valšu sakarā? Paldies! Um, ja też to bardzo doceniam, panie komisarzu. Komisār, es augsti novērtēju jūsu kontaktus ar mums un domāju, ka tas ir ļoti noderīgi un arī nākotnē būs vēl noderīgāk. Un tagad daži jautājumi, kurus es gribētu precizēt šodien, taču gribētu sākt ar tiešsaistes strīdu atrisināšanu, tiešsaistes komerciju un ārpustiesas strīdus um, nokārtošanu. Sākotnēji eh, darba gaitā parādījās vairākas problēmas, jo runājās par komisijas eh, realismu, lai gan jūs priekšlikums nebija visai realistisks, kad tas parādījās, mēs to eh, reālu padarījām parlamentā, bet tagad gribētu jautāt, kāds ir progress panākts vairākos jautājumos. Tātad, kā jūs vērtējat savu sadarbību ar dalību valstīm direktīvas transponēšanā. Varbūt dalību valstīm ir vajadzīgs atbalsts vai vairāk koordinācijas. Ne v całej Unii Europejskiej. Lai ADR sistēma būtu eh, darboties spējīgi visā Eiropā. Tāpat arī mums ir problēmas ar projektu finansēšanu, jo izrādījās, ka komisijai nav pietiekami daudz līdzekļu lai apmaksātu nepieciešamo tulkošanas sistēmu tiešraizes eh, strīdu atrisināšanai. Tāpēc es gribētu zināt, vai šī problēma ir risinājums atrasts un kāda ir situācija ar tulkošanas rīku, un ja varētu, gribētu no jums redzēt prezentāciju IMCO komitejā, tāpēc, ka patērētājiem šis temats ir ļoti svarīgs. Esmu saņēmusi daudz jautājumu šajā sakarā, un kā platformā kāds progress ir vērojams. Un kamēr es uzstājos, gribētu pievērsties Gebhārdas koncei par izcelsmes, jeb meidini jautājumu. No NVO, no patērētāju organizācijām esam dzirdējusi, ka šī made in informācija ir maldinoša, jo Ļoti daudz izstrādājumu tiek ražot daudzās valstīs un Vācijas risinājums, kur made in informācija ir brīvprātīga. Tā tad to var sniegt, bet tas nav obligāti. Un tādajādi rodas daudz jautājumu ražotājiem, bet vismaz netiek maldināts patērētājs un varētu šādu made in marķējumu tikai tā, ja tas atspoguļo patiesu informāciju, un šī prece ir ražota konkrētā valstī, un es domāju, ka Vācijas piemērs ir noderīgs, un tam, tam varētu sekot visa Eiropas Savienība. Paldies, paldies! Nākošais runātājs Marija Irgojena Pērecam. Paldies, komisāri! Es atgriezīšos pie vienas no pamatiesībām, konkrēti tiesības uz veselību un cienīgu dzīvi. Tiesības piekļūt ārstniecības līdzekļiem visinovatīvākajiem, tā skaitā visdārgākajiem. Iespējams, ne, ja nevar piemērot sociālās tiesības, tas nozīmē devalorizēt Eiropas ideju. Un jautājums, ko ir iecerējis piedāvāt komisijam situācijai, eh, kāda ir vērojama manā uh, valstī ar jaunajiem līdzmaksājumiem par zālēm un par ārstēšanos slimnīcā. Paldies! Paldies, Marija. Nākošais runātājs Metsola. Paldies. Man ir sekojošs jautājums, un tas izriec no jau uzdotā Tūnskons jautājuma par tiešsaistes strīdu atrisināšanu. Un tulkošanas rīkiem. Mēs šo jautājumu vairāk kārt ar komisiju esam skatījuši un ir vairāki finansiāli ierobežojumi šim tulkošanas rīkam. Mēs zinām, ka tas nevar tikt pilnībā finansēts no patērētāju programmas, jo vispārīgais budžets ir samazināts. Un es gribētu, komisāri, Lai jūs mums pastāstat, vai jūs vēl aizvien esat iecerējis pārbaudīt, vai pieprasītie resursi tulkošanas rīka ieviešanai ir pieejami, jo patērētāji uzskata, ka tas ir svarīgs rīks. Paldies! Nākošais runātājs. Nē, šķiet, ka došu vārdu tagad komisāram, lai viņš sniegtu atbildes uz jautājumiem. Paldies! Nu. Paldies par šo nākamo jautājumu kārtu, par tik svarīgiem jautājumiem, ko tā tie deputāti tagad uzdeva vairākus ļoti interesantus jautājumus. Centīšos atbildēt par negodīgām praksēm. Tik tiešām eh, nesen mēs piedzīvojām um, pat šeit parlamentā ļoti skaidrus piemērus, tad ļoti skaidri tika šīs prakses demonstrētas eh, filmā, ko mēs noskatījāmies, bija redzams, cik nepatīkamus pārsteigumus piedzīvo gados vecāki pilsoņi Uh, saskaroties ar negodīgajiem tirgotājiem, uh, kad viņam uzspiež preces, kas viņam nav vajadzīgas. Un tiešām uh, īstenošana ir ļoti svarīga attiecībā uz patērētāju aizsardzības likumdošanu. Īstenošana jāveic dalību valstu iestādēm, bet es noteikti gribētu labāk koordinēt šo īstenošanu un uh, veicināt sadarbību starp dalībvalstu iestādēm. It īpaši, kad runa ir par pazīstamām, plaši izplatītām negodīgām tirsniecības praksēm. Un tāpēc tiek uzsāktas publiskās konsultācijas par sadarbību patērētāju aizsardzības jomā starp dalību valstu iestādēm. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs solis. Ļoti drīz šīs konsultācijas tikus, tiks uzsāktas, un tā būs iespēja visām dalību valstu kompetentajām iestādēm apspriest uh, vis uh, sarežģītākus gadījumus, uh, sakarā ar negodīgajām praksēm. Iestādes varēs identificēt paraugu prakses un apmainīties ar tām. Šīs konsultācijas nebūs tikai uh, dalību valstu iestāžu un komisijas pasākums mēs piesaistīsim ļoti plašu ieinteresēto pušu loku. Arī patērētāju aizsardzības organizācijas piedalīsies šajās konsultācijās. Un tiks sagatavots attiecīgs ziņojums, kas palīdzēs mums arī ar laiku atjaunināt uh, likumdošanu par alternatīvo strīdu izšķiršanas mehānismu un tiešsaistes strīdu izšķiršanu. Tas ir ļoti svarīgs veids, kā ārpus tiesas risināt strīdus. Un tas var būt ļoti noderīgs patērētājiem. Protams, mēs vēlamies arī turpmāk attīstīt Eiropas patērētāju centrus, uh, konsultatīvos centrus, bet kas attiecās uz ADR un platformu, uh, tad tā ļaus visiem patērētājiem saņemt atbildes par viņu problēmām uh, dzimtajā valodā. Tas ir samērā lēts risinājums, bet tas būs arī caurskatāms un efektīvs, un daudz efektīvāks veids nekā risināt strīdus tiesā. Pašlaik es varu tikai atkārtot, ka tiešsaistes strīdu risināšanas mehānisms būs spēkā sākot ar 2016. gadu, kā tas noteikts regulā. Komisija atradīs vajadzīgo finansējumu un nodrošinās vajadzīgos tehniskos līdzekļus, lai šī tiešsaistes platforma darbotos sākot ar 16. gadu. Protams, mēs rēķināmies arī ar to, ka finansējums nāks no patērētāju programmas, bet šķiet, ka ar to nepietiks Un tāpēc uh, būs laikam arī paralēls finansējums šai platformai. Katrā gadījumā mēs apņēmāmies darīt visu, lai šī platforma sāktu darboties 2016. gadā. Tad izskanēja vēl kāds ļoti svarīgs komentārs par veselības sistēmām un problēmām, ar kurām mēs saskarāmies finansējot veselības aprūpes sistēmas. Tā ir vēl viena joma, kur patērētāju aizsardzības politika var spēlēt svarīgu lomu, protams, sadarbībā ar citiem komisāriem Mēs darīsim visu, lai aizsargātu patērētāju tātad pacientu intereses. Es šai ziņā strādāšu kopā ar komisāru Borgu, lai izstrādātu kopējo satvaru pacientu interešu aizsardzībai. Pacienti nedrīkst ciest no uh, finansējuma trūkuma, kas pašlaik neļauj attīstīties veselības sistēmām vairākās valstīs. Tad bija vēl kāds komentārs, kas izskanēja jau iepriekšējā uh, diskusijas kārtā. Tika norādīts, ka medicīnisko ierīču uh, pakotnē vajadzīgs līdzsvars starp patērētāju pacientu drošību un inovācijām Eiropas rūpniecībā. Uh, tika pieminēts, ka jāaizsargā jo īpaši MVU. Tik tiešām uh, ļoti daudzi MVU izstrādā inovatīvos produktus arī medicīnas jomā. Protams, šādu līdzsvaru ir diezgan grūti sasniegt, bet šķiet, ka šī kopīgā koncepcija medicīnisko ierīču paketei, kā ta tagad izkristalizējas pēc parlamenta grozījumiem un komisijas priešlikumiem, Tad šķiet, tagad izveidojas tāds kopīgs redzējums, kas nozīmē, ka inovācijas nekompromitēs pacientu drošību. Šķiet, ka šī jaunā pakotne tik tiešām ļaus mums šo līdzsvaru sasniegt. Un tam par pamatu ir tas fakts, ka administratīvās procedūras un pirms uh, mārketinga sistēmas jaunajām inovatīvajām ierīcēm ir uh, tagad uzlabotas, un mēs varēsim darboties efektīvāk. Paldies! Ringrazio molto. Liels paldies, komisāra kungs! Paldies par šīm atbildēm. Mums būs vēl arī nākotnē iespēja diskutēt ar komisāru kungu par šiem jautājumiem. Mūsu komitejas vārdā es jums pateicos. Tagad mums būs neliela pauzīte un 4.10 sāksies balsošana. Mums tagad pievienosies eh, vēl daži kolēģi. Pat desmit minūšu pārtraukums, tad balsosim. Thank you.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 Se i colleghi prendono posto. Anche colleghi. Ieņemiet lūdzu vietas, lai mēs varam sākt balsošanu. Edesi, che saluto. Kopā ar mums ir grupa ar zviedru viesiem, kurus es gribu sveikt. Se hanno la pazienza di attendere un attimo. Jā. Ja Viņi būs pietiekami pagai, pacietīgi, lai pagaidītu balsošanas sākumu. Tad tikai pēc tam mēs jūs varēsim ierādīt vietas. Tāpēc vispirms ir jāsāk pirmais balsojums mums, lai mēs varētu dot jums iespēju ātrāsties. Ja godājamais deputāts par Tarabella vēl apsēstos, tad mēs. Uh, varētu tik tiešām ķerties pie balsošanas. Pirmais balsojums ir mūsu komitejas e, sanāksim kalendārs nākošajam gadam. To jau pieņēma koordinatori, un mums ir jāapstiprina šī izvēle tagad.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 Un tagad mūsu viesi var ieņemt vietas, un mēs varam turpināt darbu. Un tagad mūsu priekšā ir Irigojenas Peresas ziņojums par darbības plānu 12. līdz 20. gadam. Jūsu priekšā ir balsošanas liste. Un sāksim pirmais grozījums varvano par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums. Papildinājums. Par. Pret Pārbaudām. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Ņemot vērā to, ka jūs nesat savā ierastajā vietā, celiet uh, rokas labi, lai es varētu jūs visus labi, sas, labi saskatīt. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais pietikainens grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss viens par pret atturas atturas pieņemts. Pie septītais eh, referentes grozījums par pret pārbaudām elektroniski sākam balsot. Ir votek jūža. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. 13, 14 identiski par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 4. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17. par. Pret atturas. Pieņemts. Kompromiss 5 par. Pret atturas. Pieņemts. 22. 23. grozījumi. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, atturas, pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Un liekam uz balsojumu rezolūciju kopumā. Sākam balsot elektroniski. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Trīsdesmit balsis par, viena balss pret pieņemts. Apsveicam referenti. La relazione successiva. Tālāk balsosim par nākamo ziņojumu. Galpēls ziņo uh, atzinuma projekts. Eiropas aizsardzības tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze. Balsošanas saraksti cerams jums visiem ir. Kompromiss viens par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums. Nē, priekšsēdētājs sevi labo. Nē, ceturtais grozījums. Kas par? Ceturtais grozījums. Kiephards grozījums par pret atturs pieņemts. Kompromiss divi par pret atturs pieņemts. Trešais kompromiss padaļām. Pirmā daļa. Es gribētu norādīt, ka es šo kompromisu neesmu parakstījusi, kā šeit tiek apgalvots. Okay. Okay. Allora, lo mettiamo ai voti per parti separate. Prima parte del compromesso 3. Chi è d'accordo? Balsojam par pirmo daļu. Par. Kie kontrārio? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 15. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Nu, priekšsēdētājs gan drusku sajauc kārtību. 16. par pret atturas pieņemts. 17. par pret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 atturas pie noraidīts. 22. par pret atturas noraidīts. 23., 24., 25. grozījums eh, balsēm blokā. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais kompromiss, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 29. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 30. par pret, atturas, Pieņemts. 32. par pret atturas e, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad 32. par pret kas atturas, noraidīts. Un 33. par pret atturas pieņemts. Un tagad balsojam par uh, projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 11 pret 2 atturējušies. Labi. Un tā līdz ar to arī ir beigusies balsošanas sadaļa. Dosim kolēģiem minūti laika, ja, ja kolēģi vēlas atstāt zāli, un tad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 Bene, possiamo riprendere i nostri lavori. Mi do la parola perché. Mēs pāriesim tagad pie vienotā tirgus pārvaldības tēmu. Man, kā jūs zināsit, šis ziņojums tika uzticēts un pirmo reizi mēs skatām šo jautājumu un šī ziņojumā. Ietvaros pagājušajā gadā Eiropas komisija. Nāc klajā ar paziņojumu, kas attiecās uz mūsu aktivitātēm, lai varētu nodrošināt labāku vienotā tirgus pārvaldību. Komisija konstatēja to, ka vienotais tirgus ir būtisks elements, un, manuprāt, katrā ziņā, un šeit ir runa par to, ka mēs to padarīsim par mūsu aktivitātes būtisku elementu, norādot veselu rindu procedūru tādā veidā, lai arī nākotnē Eiropas eh, semestra analīzes ietvaros varētu sagatavot eh, specifisku ziņojumu par vienotā tirgus eh, virzību. Mēs jau esam apsprieduši un nobalsojuši par priekšlikumu šajā sakarā. Šeit ir runa par švāba ziņojumu, kas tika pieņemts plenārsēdē diskusijā pār Eiropas semestri ir jāstiprina šī prakse, un ja šis priekšlikums tiek pieņemts, tad tas dos iespēju mūsu komitejai ieņemt nozīmīgāku lomu, un uh, mēs kļūsim redzamāk salīdzinājumā ar situāciju pagātnē. Kā jūs redzat, Eiropas semestris ietver vairākus elementus, kas deva iespēju e, komisijai konkretizēt programmu 2020, un tāpēc šī iemesla pēc nevajadzētu tikai apmierināties ar lielām uh, ekonomiskām prioritātēm no vienas puses un nodarbinātības un sociālo politiku no otras. Šiem abiem lielajiem pilāriem ir jābūt ar starp savienojumiem, ņemot vērā vienotā tirgus noteikums un funkcionēšanu. Šis plašākais ietvars dos mums iespēju palīdzēt komisijai, un tas dos arī iespēju sniegt un nodrošināt politiskas pārdomas e, tajos mehānismos, kas ir paredzēti Eiropas semestrim, un vajadzēs precīzi noteikt tādu Eiropas semestra koordinācijas metodiku, lai nepieļautu kādas nekonsekvences, bet lai mēs skatītu visu integrētā veidā. Un tas dots mums iespēju izcelt būtiskos uh, sektorus, ko norādīja komisija. Kā jūs zināsiet, tie ir pakalpojumi šī vārda visplašākajā izpratnē, un pēc tam konkrētāk finanšu, transporta, enerģijas nozars un digitālais tirgus. Manuprāt, ir noderīgi pievienot citus analīzes elementus, kas ir konkrētāk saistīti ar patērētāju aizsardzību. Kā pilsoņu tā strādājošo ziņā, jo viņi piedalās vienotā tirgus veidošanā. Domāju, ka vajadzīgā nozīme ir jāpiešķir visiem patērētājiem, gan tie, jo šeit ir runa par vēlētājiem un par viņu gribas respektēšanu gan individuāli, gan kolektīvi. Šo apziņojums balstījās uz tiem priekšlikumiem, kas iekļauti vienot E, e, likumā par vienoto tirgu. Un tā otrajā versijā mums ir iespēja tagad pārskatīt šī likumdošanas akta saturu, labāk apzinoties to, kas notiek realitātē. Ziņojumam vajadzētu arī analizēt tos instrumentus, kas varētu labāk palīdzēt definēt vienoto tirgu. Ir jāņem vērā tie rīki, kas tika izmantoti pagātnē, bet arī būtu jāparedz jaunas kontrolas un pārbaudas formas, kuras spētu pienācīgi ņemt vērā patērētāju atzinumus, un tāpēc šajā gadījumā nav pietiekami tikai ekskluzīvā veidā analizēt kvantitatīvus un statistikas standārtus, bet ir arī jāuzklausa patērētāju viedokļi, kuri izteiksies par dažādajām darbībām un vienotā tirgus saturu. pilnīgi acīm redzami patērētāji ir mūsu galvenais atsauces punkts, jo tieši patērētāji ir tie, kas ir mūsu komitejas e, īstenoto darbību mērķis, un līdz 15. oktobrim esam iecerējis pie šī jautājuma strādāt attiecīgi mums būs iespējas pietiekam plaši apspriest šo tekstu, jo šobrīd grozījumu iesniegšanas termiņš ir paredzēts uz 15. novembri. Es saku paredzēts, jo ja komisija nenāk eh, klajā ar savu gadskārtējo izaugsmes, uh, analīzi, tad mums ir jāparedz cits termiņš grozījumiem, lai mūsu rīcībā būtu iespēja ņemt vērā to analīzi un tos priekšlikumus, ko piedāvā komisija. Šobrīd es jums piedāvāju tekstus 15. oktobri, grozījumi būs, būtu 25. novembri, taču šis datums varētu mainīties atkarībā no komisijas darba kalendāra, ja tas atšķirsies no tā, pie kura mēs pieturējāmies līdz šim. Un šī iemesla pēc es neko gribētu, negribētu vairāk piebilst. Es domāju, ka mēs varēsim atgriezties pie šiem jautājumiem tad, kad mēs lasīsim tekstu, izteiksim komentārus, panāksim nepieciešamos kompromisus. Un ar to es eh, savu stāšanos šobrīd beigšu un došu vārdu tiem, kuri to ir lūguši vairāki ēnu referenti un tie, kur izteiksies politisko grupu vārdā vēlas izteikties. Un vispirms tā ir Hanslīks kundze no Tautas partijas. Pēc tam Hacimar Kakis no Aldes. Jā, chciałabym się wypowiedzieć. Paldies, koordinatora IPP i sprawozdawcy. Paldies, es um, gribētu šajā sakarā sacīts, ka ņemot vērā iekšējā tirgus svarīgumu Eiropas Savienībai, kā arī Eiropas semestra svarīgums, ir ļoti nozīmīgi, ka mūsu rīcībā šajā sakarā ir ziņojums, un tāpēc Es gribētu izteikt dažas sākotnējās piezīmes. Pirmkārt, svarīgi ir tas, ka pagājušā gada švāba ziņojums kā ir nepieciešams analizēt, pilnībā izpētīt un piemērot iek, iekšējā tirgus eh, principus Eiropas semestri ietvaros diemžēl, vēl pagaidām vēl nav vienota kopīgā tirgus kā spēcīga pilāra un ir nepieciešams ieviest iekšējā tirgus principus, kas ir prioritāri svarīgi, lai pats tirgus spētu darboties un būt konkurētspējīgs, tā izskaitā īstenot tādus principus kā ekonomikas izaugsme un darba vietu veidošana. Švāba kungs norāda, ka lai šos mērķus varētu sasniegt, ir svarīgi, balstoties uz komisijas vadlīnijām, koncentrēties vairāk uz iekšējo tirgu, vēl jau vairāk Dalībvalstīm ir vairāk jāstrādā pie šo vadlīniju ieviešanas, un tas nedrīkst tās tā noraidīt, kā tas notika Francijā. Švāba kungs atzīmē, ka ir jau vairāki priekšlikumi sākt ieviest, piemēram, past stiprināt stadium, kurē zust... mājaslapu pārbaudes e, e, tieši saistas režīmā un mūsu politiskā grupa un referents Švāps, mēs ceram, ka darbs varēs turpināties konstruktīvā veidā, kā to, kā tas ir bijis līdz šim, un mūsu politiskā grupa cer uz cerīgus un auglīgu sadarbību IMCO komitejā. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Haci Mārkākiem. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka kolēģi Eh, varbūt neapzinās, cik svarīgs ir šis ziņojums. Nu, jau trīs gadus mēs nodarbojamies ar valsts parādiem, un Eiropas pusgads vairāk ar to ir saistīts. Bet mēs pa šo laiku esam piemirsuši, ka visi pārējie faktori, kas noved pie valsts parādiem, piemēram, ražošanās samazināšana, eh, samazināta izaugsme, visi šie faktori ir saistīti ar iekšējo tirgu. Un nu, tāpēc būtu pilnīgi loģiski un jau sen vajadzēja uh, mums tam pievērsties, tad pilnīgi loģiski aplūkot valsts parādus kopā ar tirgus attīstības aspektiem. Kolēģis Švāps pilnīgi pareizi uz to norāda savā ziņojumā. Runa, protams, ir par likumdošanas aktu īstenošanu, bet ne tikai par to. Nu jau desmit gadus mums ir eiro, un iekšējais tirgus pastāv vēl ilgāk, bet tagad mums jādomā ne tikai par īstenošanu. Mēs runājam šeit par tādiem ekstremāliem variantiem Eiropas Savienībā. Grieķija, ko es varu labi pārstāvēt, ir uh, zaudējusi miljonu darba vietu šai laikā, bet Vācija savulaik te pašā laikā 9 miljonus darba vietu izveidoja. Tā kā mēs redzam, cik liels ir šis nelīdzsvars, un tas mums būtu kaut kā jāizlīdzina. Mums ir uh, šis te scoreboard, mēs salīdzinām rezultātus. 2013. gada februārī uh, mums pēdējie dati tika publiskoti, bet mēs redzam, ka, piemēram, agresīvā eksporta politika var negatīvi ietekmēt um, iekšējo tirgu, un to var ietekmēt uh, kaut kā komisija. Komisija var aizrādīt dalību valstīm uz šo nepareizo uh, uzvedību. Francija, piemēram, uz to nekā nav rēģējusi. Un Vācija arī vienkārši to ignorē, jo Vācija gūs labumu tieši no šādas politikas. Tā kā mums datu salīdzināšana neko daudz nelīdz. Ja mēs arī turpmāk runāsim par to, kā būtu, ja būtu, uh, un ja komisijas norādes uh, tiks arī turpmāk ignorētas, tad mēs varam visu vienkārši aizmirst. Vēl 20 gadus mēs varam te pļāpāt par uh, iekšējo tirgu, bet mēs redzēsim, kā darba vietas tiek uh, radītas Eiropas centrā, tā teikt, bet perifērija paliek arvien tukšāka. Tā kā loģiskās konsekvences būtu tādas, ka valstīs, uh, kur uh, ir būtībā tāpat laba situācija, mēs tur vēl sadalām investīcijas, lai cilvēki var braukt uz at atvaļinājumos uz dienvidvalstīm. Es domāju, ja es Vācijā ko tādu teiktu, tad man vienkārši padzītu no zāles. Bet mums tiešām jārīkojas konsekventi. Koferēti kungs, jūsu ziņojums ir iespēja vēlreiz runāt par šīm problēmām. Mums jāpanāk, lai dalību valstis un komisija tik tiešām darītu to, ko viņi apņēmas Citādāk tā ir uh, nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšana. Paldies! Lielas paldies! Vai būtu vēl kaut kādi komentāri, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad es gribētu jautāt, vai komisijas pārstāvjiem ir kas sakāms? arī dzam nē. Labi. Tad uh, došu vārdu sev. Es piekrītu komentāriem, kas izskanēja šajā diskusijā. Arī es uzskatu, ka galvenā problēma ir tas, ka šis trešais pilārs Uh, iekšējais tirgus nav attīstījies konsekventi. Komisija, padome un parlaments teorētiski saprot nepieciešamību pilnveidot iekšējo tirgu, bet praksē situācija neatbilst tam, kas tiek apgalvots oficiāli. Un tieši te mums jāpiestrādā, mums jāparūpējas par to, lai Švāba ziņojuma secinājumi tiktu īstenoti un lai Eiropas pusgads tiktu stiprināts, sasaistot labāk ekonomiskās aprindas un ekonomikas politiku. Protams, nedrīkstam piemirst arī sociālo politiku un iekšējā tirgus politiku. Es gribētu atgādināt, ka Kā es jau teicu iepriekš, 15. oktobrī tiks um, iesniegts uh, šis atzinuma projekts. Tad varēs iesniegt grozījumus līdz 15. un tad 20, līdz 25. Uh, novembrim varēs iesniegt grozījumus. Skatīsim tagad nākamo darba kārtības punktu. Un es vienkārši turpināšu runāt. At, nākamais atzinums ir nefinanciālās informācijas uh, publiskošana, noteiktu lielu uzņēmumu un koncernu nefinanciālās un daudzvedības informācijas atklāšana. Šeit atbildīgā ir jūri komiteja. Bet eh, runājot par šo uh, direktīvu par nefinansiālās informācijas atklāšanu, mums jāturpina tās darbs, kas iesākts jūlijā ar uh, atzinumu par uzņēmumu sociālo atbildību. Arī šajā gadījumā Eh, direktīvā par nefinanciālo informāciju runa ir par uzņēmumu sociālo atbildību un brīvprātīgo informācijas atklāšanu. Jau samērā ilgu laiku mēs Eiropas Savienībā pievēršamies šai tēmai. Mums bija 93. gada ieteikumi, kas tika pārvērsti noteiktos pasākumos, gan parlaments, gan komisija Eh, diezgan daudz ir jau izdarījuši, bet līdz šim šī informācijas atklāšana un uzņēmumu atbildība ir bijusi brīvprātīga. Sociālā atbildība, protams, ietekmē uzņēmuma statusu un uzņēmuma imidžu. Progress nav bijis vienmērīgs. Ir sasniegti daži panākumi, bet jākonstatē, ka ir arī zināmas pretrunas. Lielie uzņēmumi un koncerni pieņem uh, lieliskus noteikumus par savu sociālo atbildību, bet tad neizteno šos noteikumus. Uh, piemēram, divas lielās naftas firmas, uh, kurām ir lieliski iekšējie noteikumi, bet Eh, šie paši uzņēmumi transportē jēlnaftu Ziemeļjūrā, neievērojot eh, nekādus eh, vidas aizsardzības noteikumus un piesārņo Ziemeļjūru. Vai arī tekstilu uzņēmumi, kas apgalvo, ka liels uzsvars tiek likts uz sociālo atbildību, vai pašā laikā audumi tiek ražoti valstīs, kas izmanto bērnu darbu. Tā kā mēs redzam, ka sociālā uzņēmuma atbildība vēl jāizteno. Komisijai bija tātad attiecīgais priekšlikums un divi parlamenta atzinumi ir jau pieņemti. Tagad jaunajā atzinumā runa ir par nefinanciālās informācijas atklāšanu. Ir jau izskanējuši vairāki uzlabošanas priekšlikumi. Un uh, jākonstatē, ka komisijas priekšlikums kopumā ir atbalstāms. Mēs vēlamies nodrošināt augstu caurskatāmības pakāpi un uh, pieprasīt no uzņēmumiem lielāku atbildību, kas pozitīvi ietekmētu arī patērētājus jo patērētāji ir vislielākā ieinteresēto personu grupa, kad runa ir par uzņēmumu darbību. Komisijas priešlikums tātad, kā es teicu, ir visai labs, bet tomēr tajā būtu jāveic daži grozējumi. Grozējumi, kuri, manuprāt, būtu jāveic, kas atbilstu arī parlamenta nostājai būtu, piemēram, saistīti ar sliekšņu noteikšanu, komisija ierosina šeit slieksni 500 darba ņēmēji, lai noteiktu, kas ir liels uzņēmums, bet es domāju, ka vajadzētu šeit runāt par lielu uzņēmumu sākot ar 250 nodarbinātājiem. 250 tas ir slieknis, kas ir paredzēts citos Eiropas Savienības tiesību aktos. Un nebūtu loģiski šeit pēkšņi atkāpties no šī jau pieņemtās liekšņa. Kāpēc tad dažās jomās ir 250 darbinieki, citās jomās ir noteikti 500? Tāpat runājot par riska definīciju, kas ir saistīts ar uzņēmuma darbību, būtu jāņem vērā tās vadlīnijas, kas jau ir noteiktas vadlīnijas par homogēno informāciju, kas jāsniedz uzņēmumam, un informācija jābūt pārbaudāmai. Informācijas sniegšanas pienākums attiecas ne tikai uz lielajiem uzņēmumiem. Runa te ir par visu piegādes ķēdi un arī par apakšu uzņēmumiem. Mūsu pilsoņiem um, nebūtu skaidrs, kāpēc kāds uzņēmums tiek uzskatīts uh, par uh, tādu, kas izpilda visas normas, ja šīs uzņēmums nekontrolē, ko dara apakš uzņēmēji. Tad, kā es teicu, jāpārbauda visa piegādas ķēde. Tāpat vēl jāpiestrādā pie kontrolas mehānismiem. Pašlaik mēs runājam par neobligātajām normām. Nu, nu, bet es uzskatu, ka uzņēmums, kas neiesniedz šo informāciju, būtu spiests arī uh, paskaidrot, kāpēc tas to nedara. Šī direktīva ir ļoti svarīga. Runa nav tikai par to, ka mēs uh, uzlabosim noteikumus par uzņēmumu sociālo atbildību Es domāju, ka mēs varam to sasaistīt ar vairākām politikas jomām, kas ir izšķirošas Eiropas Savienībai. Līdz 2000. gadam mēs uh, ar to nodarbojāmies diezgan aktīvi, un pēc tam kaut kā uh, šie jautājumi ir pazuduši no mūsu uzmanības loka. Es labprāt uzklausīju tagad arī kolēģu piezīmes. Es domāju, ka mums jādomā par to, kā mēs vēl varam uzlabot šo direktīvu. Un, protams, mums jārīkojas atbilstoši tam, ko mūsu komiteja jau ir paveikusi saistītajās jomās. Tagad eh, vēlos uzklausīt jūsu komentārus. Un uh, gaidīšu arī jūsu grozījumus, ko var iesniegt līdz 15. oktobrim. Bet diskusiju, protams, sāksim jau šodien. Tad došu vārdu vispirms ēnu referentiem. Uh, Pitikainis kundze. Thank you very much. Lielas paldies. Es atvainojos, jo mana politiskās pārliecības dēļā, nu, eh, mana personiskā eh, pieredze eh, ietekmē mans komentārus, un es esmu studējusi tieši uzņēmuma ekonomiku un esmu mm, strādājusi vairākās uzņēmuma baldēs. Uh, Un eh, tāpēc man ir tāds zināmas sajūtas, no kurām es tā īsti nevaru izvairīties. Es domāju, ka jūs esat tik līdz šim padarījis ļoti labu darbu, balstoties uz ziņojumu, un arī komisija labi pastrādājusi. Un vismaz šobrīd šķiet saprātīgi pieņemt, ka uh, mēs izveidosim uh, vienotus spēles noteikumus un vienāda līmeņa atskaitīšanās pienākumu. Un uh, izmantot uh, sliekšņus, kas ir izmantot grāmatvedības direktīvā, manuprāt, tas ir ļoti saprātīgs ieteikums. Tad ir vēl kāda ļoti būtiska lieta, kur šeit pietrūkst. Tās pietrūkst ziņojumā un tās pietrūkst arī komisijas priekšlikumā. Un es tā īsti nemaz nezinu, ko mēs šeit varētu darīt. Ja mēs uzskatām, ka mūsu pieeja gan brīvprātīgas rīcības, tātad eh, nesaistoša pieeja un obligāta atskaitīšanās sistēma, nu, no otras puses, tad mums ir problēmas, ja mēs palūkojamies no uzņēmuma viedokļa. Tad būtu ļoti svarīgi, lai informācija būtu salīdzināma. Un tas jau arī ir tas iemesls, kāpēc um, mums vispār ir grāmatvedības direktīva, lai mums būtu vienota noteikumu grāmata visiem uzņēmiem par to, kā viņi atskaitās par to, ko dara. Un uh, tā būtība ir tāda, ka investors vai arī kāds cits varētu saprast un salīdzināt uzņēmumus un viņu darbību. Un eh, tik tā, bet eh, ja mums ir šie atšķirīgie pamati, tātad brīvprātīgais pamats ziņošanai un obligātais, nu tad eh, šī te problēma ir patiešām neatrisināta. Tātad no vienas puses, kā pasniegt rezultātu sabiedriskajai domai, nu tad ir ļoti grūti pateikt vai tā informācija, kas tiek sniegta plašākai publikai, vai tā ir būtiska. No investoru viedokļa, ja jūs sēdētu investoru biksēs, tad no vienas puses lūk ir šī integrētā atskaitīšanās un eh, beigās eh, galīgais finanšu pārskats. Tātad, kad jūs vēlēsieties ieguldīt savu pensijas līdzekļus kādā uh, mm, tad eh, no, no, no uzņēmiem jūs droši vien lasīsiet finanšu pārskats. Un šeit eh, nevar skatīties īstermiņā, jo, piemēram, īstermiņā varbūt jums ir lieliska peļņas situācija, un tad ilgtermiņā jums ir kaut kādas milzīgas problēmas. Uh, tāpat laikā jums eh, var nebūt tik ļoti labi rezultāti, bet uzņēmums ir daudz investējis ilgspējībā, sociālajā labklājībā. Un tas kopumā ceļ uzņēmumu vērtību, bet ja jūs nevarat uh, objektīvi salīdzināt šo finanšu informāciju, tad vienmēr pastāvēs risks, ka investors nevar, es nesaku, ka viņi to nedara, bet eh, iespējams nevar izdarīt prātīgāku izvēli. Nu, un pie kā tad tas noved? Jā, acīm redzot, ilgtermiņā um, mums ir jābūt gan pamatdarbības šiem te rādītājiem, gan vienotu noteikumu grāmatai un tas ir jātiecina uz visiem uzņēmumiem, neatkarīgi no to izmēra. Mums gal galā nav nekāda brīvprātīga grāmatvedības noteikuma. Un es baidos, ka jā, mēs uh, spērsim šos soļus. Nē, es saprotu, ka politiski, protams, tas ir grūti, bet uh, mēs cenšamies arī uh, izvairīties no papildus birokrātijas, bet mēs uzliekam uzņēmumiem uh, ziņošanas pienākumu, bet neuzliekam par pienākumu vai neuzliekam obligāti izpaužamu informāciju, kas var ietekmēt investoru, uh, investoru lēmumus. Un tas vairs negarantēs vienotus spēles noteikumus uzņēmumiem. Es pat īsti nezinu, kā mēs šajā brīdī šo dilēmu varam atrisināt. Jo, lai tas tiešām notiktu, un zinot, ka mums vēl būs sarunas ar padomi, un ka arī e, biznesa aprindās ir dažādas noskaņojums pret šo ierosinājumu. Es domāju, ka e, būs diezgan grūti vienoties par šo ziņošanas pienākumu. Bet, nu, cerams, ka mēs radīsim vismaz tādu sastarpējas sapratnes pakāpi, kas eh, ļaus komisijām padomē noteikt pārskatīšanas datumu, lai varētu vienoties par uh, obligātu atskaitīšanās un ziņošanas bāzi. Nu, varam šo pārskatu noteikt uh, pēc četriem vai pieciem gadiem, nu, bet vismaz par kaut ko tādu vajadzētu padomāt. Paldies! Paldies, cienījamā kolēģe. Vēl kāds? Kolēģis, tas ir Markāks kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es pārstāvu tagad Kroicmanu kungu, kas ir ēnu referents. Uzņēmumu sociāla atbildība tik tiešām ir tēma, ar ko mēs regulāri nodarbojamies parlamentā. No vienas puses tas pierāda, ka šī uzņēmuma rīcība ir ļoti svarīga. Sociālā atbildība nav nekas jauns. Daudzi uzņēmumi uh, to īsteno jau gadiem, bet šī atbildība pašlaik ir brīvprātīga. Uzņēmumi, kas vēlas ko darīt sabiedrības labā, var to darīt, bet mēs uzskatām, ka vajadzētu to arī turpmāk darīt uz brīvprātīguma pamata. Komisijas priekšlikums tālāk un tālāk novirzās nos no brīvprātīguma. Komisijas priekšlikums uh, Eh, tagad ir konstruēts drīzāk uz ideoloģiskajiem pamatiem. Uzņēmumi, kas ir iesaistīti starptautiskajā konkurencē, eh, saskarsies ar lielāku administratīvo slogu, un tas kaitēs uzņēmuma galvenajai darbībai, proti uh, ražot preces vai piedāvāt pakalpojumus. Jau tagad šīs izmaksas ir samērā dārgas, un šķiet, ka komisija savā priešlikumā uh, pieņem, ka Uh, informācija jau ir pieejama un to ļoti ātri varot apkopot ziņojumā. Bet ļoti bieži šī informācija vēl jāiegūst, piemēram, no filiālēm, kas atrodas kaut kur citur pasaulē. Reizēm jāpiesaista arī um, ārēja auditori. Un šī pieprasītā uh, informācija skar arī diversitātes politiku. Piemēram, sieviešu kvota ir tāds diezgan uh, Uh, apstrīdēts jautājums. Un tāpēc es domāju, ka vajadzētu um, runāt par tādu personāla politiku, kas balstās uz uh, reālajiem uh, panākumiem, nevis kvotām. Uh, šķiet, ka komisijas priekšlikumi ir nedaudz uh, pievilkti ar matiem. Ja uzņēmums uh, vēlas uh, iegūt pēc iespējas kvalificētu darbinieku, tam jāļauj arī to darīt. Bet uh, priešlikumi, ko piedāvā uh, referents, arī jāvērtē diezgan kritiski, tā domā Kroicmana kungs. Ir tīpaši šīs uh, paplašinājums, proti nosakot, ka lielais uzņēmums sākas ar 250 darbiniekiem. Tas mazinās uzņēmumu konkurenci, konkurētspēju, un tas nevar būt mūsu mērķis. Grazie, io non ho altri. Paldies. Mm, vairs nav ēna referenta Gebhārds kundze, jūs lūdzāt vārdu. Paldies, referenta kungs. Sergio, man šķiet, ka jums eh, ir izdevies sagatavot ļoti labu atzinuma projektu Un e, jūs pilnīgi pareizai norādījāt, ka komisijas priekšlikums kopumā ir labs. Ir pilnīgi pareizi nodrošināt šo caurskatāmību un atklāt šo informāciju. Kreutzmana kungs uh, tagad uh, pauda savu viedokli caur Hacimakisa kungu. Bet ja mēs runājam, piemēram, par ASV un uh, Uh, sieviešu kvotu ievērošanu. ASV noteikumi ir daudz, daudz stingrāki nekā Koferāti kunga priekšlikumā. Un tāpēc uh, nevar apgalvot, ka tas tiešām uh, kaitēs konkurēt spējai pasaules tirgū. Mēs uh, redzējām taču, ka šī caurskatāmība var būt arī priekšrocība Tieši tāpēc mūsu sabiedrībā arī patērētāji uh, vairāk un vairāk pieprasa caurskatāmību. Patērētāji vēlas zināt, kā darbojas uzņēmumi. Un divas lietas ir īpaši pozitīvas. Es atbalstu pirmkārt to, ka nepieciešams nodrošināt kopsakarīgu likumdošanu, uh, un attiecināt šo priekšlikumu uz uzņēmumiem sākot ar 250 nodarbinātājiem, jo tiešām vairākos tiesību aktos uzņēmumu skaitās par lielu uzņēmumu sākot ar 250. Pat tā mēs vienkāršosim likumdošanu. Un otrkārt, protams, jāiekļauj arī apakš uzņēmumi šajos noteikumos, jo uh, ko tas mums dos caurskatāmība attiecībā uz pamatu uzņēmumu, uz lielu uzņēmumu, ja apakš uzņēmumi darbojas pavisam citādāk. Te tiešām jānodrošina caurskatāmība un atbildība visā ķēdē. Jo īpaši atbalstu šos divus priešlikumus koferāti kunga atzinumā. Non ho altri colleghi, se i rappresentanti. Ja citi colleghi, nevēlas izteikties. Tad varbūt komisija gribētu komentēt. Uh, thank you, Chair, uh, and thank you for, for the report. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies par paskaidrojumiem. Uh, paldies par komentāriem. Komisija uzskata, ka tas tiešām ir solis uz priekšu, lai panāktu lielāku caurskatāmību kompāniju darbībā Eiropas Savienībā. Uh, Un tieši caurskatāmības princips atklātība par ikdienas lēmumu pieņemšanas procesiem uzņēmumos, vīdes eh, rīcību un citiem aspektiem nāk par labu uzņēmiem, eh, ļauj pieņemt labākus lēmumus un nodrošināt eh, ilgspējīgāku panākumus ilgākā laika posmā. Un Um, ietekmes izvērtējums bija par pamatu, lai izstrādātu šo priekšlikumu. Uh, mēs arvien vairāk saņemam uh, arī viedokļus un atbalstu no investoru asociācijām. Uh, viņi tiešām vēlas šo nefinanciālo informāciju, lai ar to varētu papildināt finanšu informāciju, ko viņi jau saņem jo šī informācija izrādās ārkārtīgi svarīga uh, lēmumu pieņemšanai, pareizai kapitāla izvietošanai. Viņi uzskata, ka ja no vienas puses viņi saņem no uzņēmuma atbilstošu uh, kvalitatīvu finanšu informāciju, tad nefinansālās informācijas trūkst, un Tas attiecas uz vīdes un eh, sociālo informāciju. Šī informācija nepieciešama, lai pieņemtu lēmumus par investīcijām. Un tādēļ esam uh, pieņēmuši lēmumu izstrādāt šādu tiesību aktu priekšlikumu. Mūsuprāt, tā ir pareizā pieeja. Uh, Šobrīd Eiropā ir apmēram 2500 uzņēmumu, kas ir ārkārtīgi atklāti attiecībā sociālajiem vidus aspektiem. Tas ietver uzņēmumus, kas šāda veida informāciju jau tagad mm, iekļauj savos gada ziņojumos, bet priekšlikums, ar ko mēs nākam klajā un piedāvājam šo slieksni 500 strādājošo, tas jau eh, palielinās uzņēmumu skaidu līdz 80 tūkstošiem, 18 tūkstošiem, un tas tā tad tiešām vairāk kārt palielina šo te uzņēmumu skaistumu šobrīd. Tas ir diezgan ambiciozs mērķis, tas ir liels izaicinājums. Ja mēs izmantotu e, šo te slieksni 250 strādājošo, tad uzņēmumi, kas uh, uz ko attiekto šī direktīva būtu jau 45 tūkstoši, un tad ir jautājums, vai mēs tiktu galā ar tik milzīgām pārmaiņām. Jā, nu, protams, ka tas ir kaut kas tāds, ko varētu atvieglot eh, ar dažādām tehnikām, dažādiem tehniskiem paņēmieniem tā tālāk, bet mēs ļoti jūtīgi uztveram komentāru par to, ka ir jābūt prātīgiem lai nepārslogotu uzņēmums ar dažādiem birokrātiskiem uzdevumiem. Un eh, šī ir jauna prasība lieliem uzņēmumiem, un tas ir vēstījums, ko mēs vēlamies izplatīt. Mēs negribam pēc uzlikt papildus uh, slie, uh, slogu maziem un vidējiem uzņēmiem. Jā, uh, citu likumdošanas aktu sakarā tiešām šis slieksnis ir 250 strādājošie, bet uz šo brīdi mūsuprāt būtu labāk, ja mēs mērķētu uz patiešām lieliem uzņēmiem un nekādā veidā mēs negribam uzlikt jaunus pienākumus maziem vidējiem uzņēmiem. Un Mēs ceram, ka tieši ar šādu slieksni mūsu vēstījums, mūsu tā galvenā doma arī pareizi sasniegs uh, auditoriju. Tālāk informācijas atklāšana par piegādas ķēdi. Jā, tas varētu palīdzēt, tā ir vajadzīga informācija. Uh, Un tā ir informācija, kas ir noderīga uzņēmiem, var nākt tiem par labu, par labu arī investoriem un uh, citām interesētajām pusēm. Mēs ceram, ka mēs to darām efektīvā veidā, uh, pastiprinot šo te pienākumu, atklāt informāciju, piemēram, par cilvēktiesību ievērošanas aspektiem un citiem aspektiem, kas ir saistīti ar piegādes ķēdi, ar apakšuzņēmējiem. Uzņēm, cilvēktiesību jautājumu ievērošanu tā tālāk. Mūsu prāt, tas jau ir adekvāti iekļauts. Taču nevajadzētu ignorēt arī tehniskās grūtības, ar kādām var sastapties, eh, vēršoties pie eh, aspektu atspoguļošanas. Kopasīs priekšlikums pats par sevi nenozīmē brīvprātīgu informācijas atklāšanu. Informācija lieliem uzņēmiem, tikai lieliem uzņēmiem ir, jā, ir jāatklāj obligāti. Un ir tiesa, ka uz šo brīdi mēs neveidojam nekādu īpašu sistēmu vai ietvaru, jo neuzskatām, ka situācija ir nobriedusi. Iespējams, ka mēs to varēsim darīt nākotnē, kaut kādā otrajā kārtā vai fāzē, un šobrīd mēs vienkārši atzīstam, ka uzņēmumi uzskata, ka ir pietiekami ja ar jau esošajām sistēmām, ar dažādām startautiskajām platformām, mēs virkni no tām esam arī uh, minējuši Un es vēlētos arī eh, minēt ļoti augsto kvalitāti, kāda ir, eh, piemēram, dažādām nacionālajām sistēmām, ilgspējīgs kods, ko eh, izmanto Vācija, piemēram. Un ja mēs šajā brīdī nepiedāvājam nekādu uh, atsevišķu speciālu sistēmu, nu tas nenozīmē, ka nebūs nekādas salīdzināmības. Es domāju, ka laba profesionālā praksa, kāda jau pastāv un pieredze, un jau šobrīd noderīga informācija un noderīga informācija, ko uzņēmumi piedāvās tuvākajos gados, jau mm, pildīs savu uzdevumu, palīdzēs labāk pieņemt eh, lēmumus tirku. Paldies! Paldies! E, komisiju un paldies kolēģiem e, par komentāriem un izklāstu. Un tagad es gribētu atgriezties pie jautājuma, kas nav brīnums, ka tas interesē daudzus par šo slieksni, kuru mēs runājām, un, manuprāt, būtu pārspīlēts teikt, ka 500 strādājošu uzņēmums ir mazs uzņēmums Eiropas ekonomikā, jo e, tāda būtu rītdienas realitāte, ja mēs pieņemtu komisijas priekšlikumu šeit ir un par simetrijas e, trūkumu starp e, informācija no vienas puses ekonomiski rakstur un to, kas Eh, pilnīgi skaidri kļūtu redzama. Man nav nekādu negatīvu nodomu, un es negribu tādus piedēvēt nevienam, taču ir jāpat, tur ir arī MBU status, un nevajadzētu viņi sap, eh, eh, viņiem uzlikt neizpildāmus pasākumus, tādus, kā mēs apspriežam šobrīd. Bez tam. Uh, ir uzņēmumi, kuriem nav nekādu grūtību sniegt šādu informāciju, un no šādas informācijas nav jābaidās, jo nu jau labu laiku, un tas ir process, kas ir pātrinājies pēdējo gadu laikā, mēs redzam, kā gan investori, gan patērētāji piešķir lielu nozīmi šiem jautājumiem, gan vieni, gan otri grib saņemt informāciju par sociālo rīcību, kā es to saucu, par to sociālo likteni, kas ir paredzēts strādājošajiem, šeit būtu runa par strādājošo kolektīvajām tiesībām. Kādreiz tādu jautājumu netika uzdoti, un ir jādomā par tā ekonomiskām rezervēm un par to, kas uh, jāpieš īpaša uzmanība, jāpiešķirš e, tiem uzņēmumiem to rīcībai, kas iegādājas pakalpojumus vai preces. Turklāt arī, un mēs pirms dažiem gadiem pat eh, par tādiem jautājumiem neinteresējāmies. Tāpat arī ir eh, jāņem vērā tas pozitīvais tēls, kādus nodrošina uzņēmums, kas rīkojas atbildīgi. Cilvēkiem ir jāsaprot, ka eh, īsā termiņā nevar gūt labumus, Un mēs tagad mēģinām eh, pārskatīt šos jautājumus. Mūsu priekšā vēl ir tāls ceļš. Un... <coughs> Io sono convinto come lei che il punto d'arrivo debba. Un pietikainies kundze, mm, man ir zinām profesionāla pieredze pagātnē. Un domāju, ka vajadzētu paredzēt vienu uzņēmumu, eh, vienu atbildību uzņēmumiem. Protams, mēs saskarsimies ar pretestību, taču informācijas standartizācija mums dos iespēju patērētājiem attīstīt apzinātas izvēles formas. Turklāt arī tā būs pievienotā vērtība uzņēmumiem. konkurence, pateicoties lielākai caurskatāmībai, kļūst pozitīva. Un tie uzņēmumi, kas rīkojas labi, respektē vides prasības un, un strādājošo tiesības, Eh, pagaidām nekādu labumu negūst no tā, eh, par to, ka tās rīkojas šādā veidā. Un esmu pārliecināts, ka mēs vēlamies nonākt pie atbildības un vēlos rast tādus kompromisu risinājumus, par kuriem mēs runājam jau no sākuma, un ceru, ka mums izdosies pavirzīties uz priekšu. ceļā uz to pozitīvo, noderīgo mērķi, ko mēs mēģinam sasniegt šajā sarežģītajā periodā. Mēs mēģināsim ņemt vērā jūsu grozījumus, sagatavosim kompromisu formulējumus, un mēs arī tādā veidā būsim tagad pabeiguši skatīt šo darbu kārtības punktu, un ar um, desmit uh, minūšu apsteigšanu. Ceru, ka komisijai tas problēmas nerada. Mēs pāriesim pie ziņojuma par elektroniskajiem rēķiniem. Un komisija nāks klajā, varēs nākt klajā ar savu uh, ietekmes izpēdi, un pēc tam mēs varēsim īstenot pirmo viedokļu apmaiņu. Vai komisija ir klāt, vai ir pagaidām jāizsludina liels pārtraukums?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 jo atbildīgais komisijas pārstāvis vēl nav klāt. Tā aptuveni 5 minūtes mums jāpagaida. Tad aptuveni 5 minūtes, un tad turpināsim. Vivi, se uno solo, una sola, il rappresentante della commissione. Nu, tad gaidīsim komisijas pārstāvju vai pārstāvjus. Pēc pāris minūtēm būs skaidrs, cik ciemiņi ieradīsies. Bene, grazie. Possiamo riprendere allora i nostri lavori. Sākam atkal darbu. Komisijas pārstāvji pa to laiku ir ieradušies, un es gribētu izmantot šo brīdi, lai varētu eh, pateikties jums par klātbūtni un došu vārdu Kiljanska kungam, kurš mums prezentēs uh, ietekmes pētījumu, pēc kura notiks viedokļa apmaiņa. Šeit būs runa par elektronisko rēķinu ieviešanu publiskā iepirkuma procedūrā. Paldies, mēs tā nedaudz burtiski ņēmām uh, jūsu darba grafiku, tāpēc arī vēlāk esam ieradušies. Uh, tagad ļoti īsi, minūtēs 10 vai 15, uh, iziesim cauri mūsu prezentācijai, lai paskaidrotu, uh, kāpēc ir sagatavots priekšlikums par elektroniskajiem rēķiniem un kas ir tā saturs. Es cenšos pārslēgt, jā, laikam tagad viss nostrādās. Tātad, kā teicis, tika sagatavots šis priekšlikums. Būtībā tas ir pašsaprotams. Mēs samazināsim izmaksas un vienkāršosim uh, visu procesu, mazināsim administratīvo slogu, ieviešot elektroniskos rēķinus. Uh, Tas, protams, nozīmēs uzlabojumu MVU, nodrošinās labāku caurskatāmību un valsts iepirkuma izsekojamību. Un būs arī uh, vides uh, priekšrocības, jo tad samazināsies atkritumi. Uh, bija ļoti liela interese no visu iesaistīto pušu puses. Bija plašas konsultācijas, tāpat šis jautājums iekļaujas plašākajā politikas darba kārtībā par digitālo iekšējo tirgu. Šāda iniciatīva nozīmēs lielāku efektivitāti dalību valstīm būs iespēja rīkoties koordinētāk, jo pašlaik to darbība nozīmē barjeras kopējam tirgumam. Par politisko kontekstu. Mums ir politiskais atbalsts no padomes puses, kas tika izteikts jūnijā. Šī 12. gada aprīlī bija Eiropas parlamenta rezolūcija. Un uh, šis uh, jautājums ir iekļauts arī uh, iekšējā tirgus otrajā likumā, komisāra Barņie iniciatīvā. Tāpat mums ir 13. gada igadējas izaugsmes. Uh, paziņojums, kas šo prioritāti apstiprina. Notika publiskās konsultācijas, bija vairākas uh, konferences, ne tikai apsekojumi. Pirms divām nedēļām uh, bija konference, kurā piedalījās arī Harbora kungs. Runa bija par um, elektroniskajiem rēķiniem, un mēs konstatējām uh, plašu atbalstu elektroniskajai valsts iepirkuma procedūrai un elektroniskajiem rēķiniem. Protams, ļoti svarīga ir uh, tehniskā uh, savietojamība, savstarpējā sadarbspēja, lai uzlabotu šo elektronisko rēķinu izmantošanu. Mēs, uh, protams, nesākam darbu no nulles. Ir vairākas iniciatīvas, komisijas iniciatīvas un darba līmeņa iniciatīvas sākot ar 2010. gadu. Uh, pastāv arī uh, daudzpusējais fórums par elektroniskajiem rēķiniem un arī uh, PVN direktīvā uh, šie rēķini tiek atrunāti. Mums ir uh, komisijas uh, līdzfinansētie projekti, kā PEPOL, piemēram, Essence un E-Prior. Bet kāpēc jārīkojas tieši tagad? Mēs uzskatām, ka tas jādara tagad, Tāpēc, ka elektroniskie rēķini ir ļoti laba ideja, un dažas dalībvalstis jau ievieš šādus rēķinus. Tiek attīstītas platformas, standarti uh, valstu līmenī, bet, protams, katra valsts rīkojas individuāli. Tas nenotiek koordinēti, un mēs esam nobažījušies, ka tas novedīs uh, pie tā, ka pastāvēs līdzās vairākas dažādas sistēmas, kas nedau, nebūs savietojamas. Tas savukārt negatīvi ietekmēs pārobežu rīcību. Un mēs vēlamies taču valsts iepirkuma normas harmonizēt. Bet pašreizējā dalība valstu rīcība novedīs pie sistēmām, kas būs ļoti sarežģītas, nesavietojamas un tas nozīmēs, piemēram, MVU pārāk lielas izmaksas, eh, lai pielāgotos dažādām platformām un dažādiem režīmiem. Tātad, kas ir direktīvas priekšlikumā? Vispirms par aptvērumu. Runa ir tikai par tiem rēķiniem, kas tiek iesniegti valsts iepirkuma direktīvu ietvaros. Un runa ir tikai par rēķiniem, kas tiek uh, iesniegti valsts sektorā. Tas noseic visas valsts iestādes, ne? tad valsts līmenī, reģionālajā un vietējā līmenī. Jaunais Eiropas standarts tiks attīstīts CEM līmenī, izmantojot esošās specifikācijas un paraugu prakses un ņemot vērā uh, pastāvošo sistēmu pieredzi dalību valstīs. Mēs vēlamies, lai šis jaunais standārts būtu pēc iespējas plašāk izmantojams un uh, iekļautu pēc iespējas arī jau esošos režīmus. Mēs pašlaik um, nepieprasām, lai uzņēmumi nosūtītu elektroniskos rēķinus. Runa ir par valsts pusi, par iepirkēju, tā teikt, viņš var saņemt elektroniskos rēķinus. Tad prasības attiecās uz iepirkēju. Un būs arī uh, pārejas periods - četri gadi. Un visbeidzot, apkopošu, mēs ceram, ka šī direktīva palīdzēs mums um, izplatīt elektroniskos rēķinus un ka tos izmantos ne tikai valsts iepirkuma kontekstā, jo mēs izveidosim pieprasījumu elektroniskajiem rēķiniem un tie, tā mēs ceram, izplatīsies uh, arī uz citām jomām. Vēlreiz atvainojiet, ka mēs ieradāmies nedaudz novēloti, bet esam gatavi tagad atbildēt uz jautājumiem, ja tādi būs. Prego, c'era la collega Colin Lange, che ha chiesto. Paldies, kolēģi. Paldies, uh, liels paldies par šo pārskatu. Pagājušajā nedēļā mani iecēla par referentu, un tāpēc man nebija daudz laika, lai iepazītos ar šo direktīvas priekšlikumu. Šķiet, ka direktīvas mērķis tik tiešām ir atbalstāms jānodrošina elektronisko sistēmu sadarbspēja, lai vienkāršotu elektronisko rēķinu ieviešanu. Tas ir labi. Labi arī, ka direktīvas priešlikums ir īs, tikai deviņi panti. Bet es neesmu pilnībā pārliecināta, vai izmantotā pieeja ir pareiza. Domāju, ka vajadzēja izstrādāt varbūt labāk kritērijus Eiropas standartiem, un pēc tam izlemt, kā to var īstenot um, iestādes. Jūs runājāt par to, ka jāatvieglo dzīve MVU, bet, piemēram, arī vietējuši pašvaldības būs spiestas šīs normas īstenot. Es papētīšu šo direktīvas priekšlikumu, un es domāju, ka tomēr vajadzēs uh, pievērsties konkrētāk šiem izstrādājumajiem standartiem Dažās valstīs, kā jūs norādījāt, tik tiešām pastāv jau šādas sistēmas Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Itālijā, Austrijā. Un varbūt mēs varētu apzināt šīs valstis, iegūt informāciju par pastāvošo sistēmu kritērijiem un tad palūkoties, ko jūs vēlaties izstrādāt uh, Eiropas līmenī. Īstenošanas termiņš 48 mēneši. Ar to varētu nepietikt. Tas ir ļoti ambiciozs laika grafiks. Es jau šonedēļ paredzu uh, divas sanāksmes uh, par šo direktīvu. Nākamdēļ ir uh, Strasbūras sesija, un tad redzēsim, kā mēs varēsim organizēt turpmāko darbu lai sagatavotu atzinumu pēc iespējas šajā likumdošanas periodā. Jo uh, ar 14 dienām nu noteikti nepietiek, lai izskatītu šo priekšlikumu. Bet, kā es teicu, šīs nedēļas laikā es varēšu jau pateikt, vai es akceptēju jūsu darba grafiku vai nē. Liels paldies! Uh, Rūde! Paldies! Es gribētu teikt Langas kundze, ka es viņu pilnībā atbalstu. Un mēs noteikti sadarbosimies ļoti efektīvi. Mēs vienmēr labi strādājam kopā. Pat ja mums ir tik maz laika, mēs darīsim visu iespējamo, lai uh, sagatavotu labu atzinumu. Paldies! Arī es gribētu uzdot kādu jautājumu komisijai. Ļoti vienkārši, varbūt pat banālu jautājumu. Jūs esat jau paredzējuši uh, kaut kādu tādu ierobežojumu, proti uh, šī procedūra tiek izstrādāta tikai publiskajam iepirkumam. Bet vai tas nav uh, arī pretruna? Jo mēs vēršamies taču pie uzņēmumiem. Un uzņēmumi parasti darbojas diezgan plašā kontekstā. Tagad uzņēmumiem vajadzēs izmantot šo īpašo procedūru samērā šauram darbības lokam. Vai nebūtu labāk šādu procedūru paredzēt uh, arī privā, privātajam sektoram? At, ja nav pašlaik citu jautājumu, tad uh, gaidīsim komisijas atbildi. Thank you. Of course, it is a very logical. Jā, paldies, ļoti loģisks jautājums. Bet eh, pieeja, eh, pieeja ir, protams, pārējais izmaksas, jo ir eh, uzņēmumi, kurās darbojas vienlaicīgi varbūt vairākas sistēmas. Un ar tādu vienu rokas mājienu mēs uzliekam šādu režīmu visai tautsēmniecībai ar pilnīgi integrētām sistēmām, ar tādām platformām kā Syntax vai Semantics. Nu, šeit mēs tiešām skaram tikai e, valsts iestādes, jo, protams, ka arī privāta kompānijas pērk pakalpojums un preces, bet tur ir citi standarti. Tādēļ mēs ievērojam proporcionalitāti, subsidiaritāti. Jā, protams, ka būs kaut kāda pārējas izmaksas un kaut kāds vienlaicīgums uzņēmumu uzvedībā. Nu, to mēs, protams, saprotam. La ringrazio per la risposta. Paldies eh, par šo atbildi. Un es vēlētos visiem atgādināt, un tas eh, attiecas uz kolēģiem, kas šeit ir sekojuši mūsu darbam, izmantojot mūsu pašu elektroniskos mēdījus. Lāngens kundze ir daudz darba priekšā, bet uh, laika grafiks ir ļoti sasprindzis. Viedokļu atmā, apmaiņa paredzēta 4. un 5. novembrī. 7. novembrī termiņš grozījuma iesniegšanai, eh, grozījuma apspriešana 27. un 28. novembrī paredzēts, un mēs debatēsim kompromisus attiecīgi decembrī, un 17. decembrī būs jau komitejas balsojums, tā kā laika tiešām ļoti maz, lai mēs varētu normālā kārtībā paveikt darbu, kā mēs parasti to daram šajā komitejā. Līdz ar to es gribētu eh, to uzsvērt un pateikt, ka ir jāstrādā tiešām ātri un saspringti. Liels paldies komisijai un tiem kolēģiem, kas ir e, palikuši ar mums līdz beigām. Šis bija pēdējais darbkārtības punkts šajā pēcpusdienā, un līdz ar to mēs varam beigt mūsu šo, šīs dienas darbu. Es tikai vēlētos jūs informēt, ka nākamā sēde mums ir 14. oktobrī no 2003 līdz 18.30. Paldies un jauku vakaru! Super. Super popomnę na tym panią ostatnio? Nie, Okay. Sorry, apologies for language. Just. Uh, it, it would be just send your. Okay.